Bonjour à tous. La séance est donc reprise. Et... Labdien visiem! Uzsāksim tagad mūsu darbu. Mums jāapstiprina protokols, vai ir kādi iebildumi? Nē, iebildumi nav, tad mēs uzskatām, ka tas ir apstiprināts. Mūsu darba kārtībā tālāk ir kopīgā debate.